vienprātība. Visi šie piemēri, ko es minēju, ir tikuši bloķēti Eiropas padomē. Nu, lūk, tāpēc eh, tiešām aicinu turpināt šo politisko cīņu, jo citādi mums būs tikai vēlmju saraksts, kas nekad netiks realizēts. Nu, lūk, priekšādātāji, man liekas, ka pirmo reizi man ir izdevies vairāk vai mazāk ievērot atvēlēto runas laiku. Tā vēl nav bijis. Vārds Kēlērs kundzei zaļo vārdā. Premjerministra kungs, paldies par jūsu uzrunu. Manuprāt, tā bija tiešām ļoti spēcīga proeiropeiska, un tas man tiešām iepriecina, jo ļoti daudz cilvēku ir nobežījušies par uh, Eiropas nākotni. Mēs redzam valdības, uh, kam neizdodas nodrošināt tiesiskumu uh, progresu demokrātijas attīstībā savās valstīs, tāpēc lieliski redzēt, ka lietas var darīt arī citādi. Un gribu jūs īpaši apsveikt ar atsevišķiem pasākumiem, kas jau ir tikuši īstenoti Spānijā, kas atspoguļo jūsu apņēmību, ko paudāt arī šeit. Nu, piemēram, minimālās algas palielināšana līdz 900 eiro. Tas palīdz daudzām ģimenēm, kas pagātnē ir cietušas no budžeta samazināšanas un antisociālām reformām, īpaši arī kombinējot to ar jūsu nodokļu reformu. Tas būs tiešām lielisks uzlabojums. Uh, Mēs gribam īstu patiesu sociālo savienību, un tam ir vajadzīgi plašāki centieni kā Eiropas tā dalībvalstu līmenī. Cerams, ka citi sakos jūsu piemēram. Otrakārt, jūsu lēmums nodrošināt to, ka ģimenes, kas eh, uzstāda saules paneļus, gūs labumu no šīm darbībām. Tā mēs varam apkarot klimata pārmaiņas un arī atlīdzināt cilvēkiem, kas eh, aktīvi rīkojas un nodrošinot to, ka ik viens piedalīsies šajā uzdevumā, proti glābt mūsu planētu. Šādi konkrēti soļi ir nepieciešami. Un visbeidzot, man ir tiešām liels prieks, ka jūsu kabinetā ir lielākais sieviešu skaits visā Eiropas Savienībā. Sieviešu tiesības ir cilvēktiesības, un mēs vēl ar vienu esam ļoti, ļoti, ļoti tālu no laba dzimuma līdzsvaru, bet arī šeit ir jāpanāk progress. Mēs redzam, ka daudzās dalībvalstīs notiek atkāpšanās uh, sliktāku situāciju attiecībā uz sieviešu un cilvēku tiesībām, un tiešām lieliski redzēt, ka vēl ir palikušas valdības, kas var virzīt šādu ambiciozu Eiropas darba kārtību dzimumu vienlīdzības jautājumos. Skaidrs, ka jūsu uzdevums Spānijā nav vienkāršs, un jūs esat mantojis daudzas problēmas, un viena no šādām problēmām ir situācija Katalonijā ļoti stingrais, eh, bezkompromisu veids, kā jūsu priekštecis risināja šo situāciju, konfliktu ir tikai pasliktinājis. Un tagad tas ir jārisina jums. Ir ļoti skaidrs, ka tikai demokrātisks politisks risinājums ir ceļš uz priekšu. Nu, te runa arī par uh, ieslodzīto jautājumu. Divi bijušie mūsu grupas uh, locekļi šobrīd ir ieslodzījumā. Un tas, par ko viņi ir apvainoti, vispār neatbilst uh, nekādam pamatojumam, kā tur to norādījuši tiesas Beļģijā un Ģermā Vācijā. Nu, lūk, aicinām jūs īstenot tiešām patiesu dialogu, kur piedalās abas puses, jo tikai tādējādi mēs varēsim tuvināties risinājumu, kas tik ļoti ir nepieciešams Katalonijai, Spānijai un visai Eiropai. Premjerministru kungs, jūs minējāt Eiropas vērtības, kas mums visiem jāaizstāv, un te es esmu nobažījusies, domājot par Andalūziju. Uh, un eh, valdības veidošanu tur. Ekstrēmas labējas partijas tiks iekļautas eh, valdībā. Nu, un eh, tiešām žēl redzēt, ka konservatīvie un liberāļi tam piekrīt. Nu, tas ir darījums, kas nodrošinās to, ka šādiem nacionālistiem būs teikšana ne tikai par Andalūzijas nākotni vienu, Nu, es esmu pārliecināta, ka daudz no jums ir nobažījušies, un daudzi nav priecīgi par šādu situāciju. Bet nu, šis ir īstais brīdis, kad aktīvi rīkoties. Visiem mums un mūsu grupām ir jādarbojas, lai tā nenotiktu. Tas ir tiešām nožēlojams darījums. Ja ir jāveido koalīcija ar ekstrēmiem nacionāliem labējiem spēkiem, izvairīsimies no tā, darīsim visu, ko varam. Mūsu rīcībā ir līdzekļu, lai šādu vienošanos novērstu. Un sievietes protestē pret eh, dzimumu nevienlīdzību. Ir skaidrs, ka vardarbībai pret sievietēm nebūtu jānotiek nekur Eiropas Savienībā. Premjerkungs, es gribētu atgādināt, ka daudzi no mērķiem, ko minējāt, eh, sociāla Eiropa, dzimuma vienlīdzība un citas lietas, tam visam ir nepieciešams Eiropas līmeņa aktivitātes. Tāpēc mēs ceram, ka arī jūsu iniciatīva eh, virzīs lietas padomē un ceru, ka kolēģi padomēs sekos jūsu piemēram. Varēsim strādāt sociālai demokrātiskai Eiropai, un tad varēsiet paļauties uz mūsu atbalstu. Thank you. Un tagad eh, goja grupas vārdā deputāte Lopesa Bermeho. Paldies, priekšsēdētājs Sančes kungs. Es vēlos pateikties jums par klātbūtni Eiropas parlamentā un jūs devumu Eiropas eh, debatēs, kas ir vairāk nepieciešams nekā jebkād brīdī, kād ekstrēmi labējie spēki pārplūdina Eiropu un Spāniju. Tomēr, piekrītot vai ne jūsu diagnozei pār draudiem Eiropas Savienībai, priekšsēdētāji. Es vēlos eh, norādīt, ka mūsuprāt ir citi risinājumi, eh, ne tie, ko piedāvājat jūs un citi vadītāji. Saskaroties ar fašistiskiem tendencēm, mums ir jāvēršas pret šīm parādībām pašā saknē. Mēs redzam, ka šie spēki ir parādījušies nereti tāpēc, ka daudzas valdības ir nepietiekami atbildīgi izturējušās pret saviem pienākumiem. Tāpat arī Briseles veicinātās um, neoliberālās politikas ir mazinājušas labklājības valsts veidošanos un neveiksmīga krīzes pārvaldība ir atbildīga par esošo eh, eh, situāciju, kurā pastāv leģitimitātes krīze. Spānijas valdībā neatkarīgi no tās nokrāsas, ir bijusi par līdzinātāju. Eks konstitūcijas reformas nozīmēja samazinājumus veselības aprūpe, izglītībā, pensijās, divas darba reformas, kas bija ļoti kaitīgas strādājošiem Spānijā, un e, to mēs nedrīkstam pieļaut. Jūs atstājāt perfektu iespēju, ko izmanto ekstrēmi e, labējie spēki, lai gūtu e, sev atbalstu Jūs vēršaties pret neīstiem ienaidniekiem un piedāvājat neīstu risinājumu. Sančers kungs, Eiropā ir vairāk kā 140 miljonu trūcīgo un maznodrošinātu strādājošo. E, pastāv milzīga asimetrija te, teritoriālā modelī, kas. E, ir kaitīga kontinentu dienvidu daļai. Tiek meklēts lēts, lēts darba spēks un niecīgi pievienotā vērtība. Tāpat ļoti daudzas darba vietas uh, karājas matagalā. Nav pabeigtas sarunas ar uh, arotbiedrībām. Ir ļoti garš uzņēmumu saraksts, lai to nolasītu visu, un tas ir rezultāts tam, ka demokrātija ir atstāta multinacionālo uzņēmumu interesēs, kad prioritāte ir pilsonības reālās problēmas, neatkarīgi, kur šie uh, pilsoņi dzīvotu. Tāpēc ir jāveido valsts politikas, kas veicinātu kvalitatīvu darba vietu veidošanu, kas nepieļautu uh, eksploatāciju darbā ik nevienā no dalību valstī, valstīm, jo eh, šobrīd eh, brīva kapitāla aprite ir gājusi roku rokā ar brīvu nabadzības aprate. Eh, mēs Mums ir jādomā par problēmām, kas skar strādājošo e, šķiru. Mums nav vajadzīgi tikai labi nodomi. Mums ir jādo, jāstrādā pie sociālajām politikām, lai tā kļūst par vadošo asi un tas būtu labs sociālais kontrakts. Ko jūs esat gatavs darīt, lai Eiropas Savienības ārpolitika būtu ticamības un nevis pretrunu faktors, kā tas ir piemēram Palestīnas vai Rietumsahāras gadījumā? Pārskatiet eh, vēlēšanu režīma pamatlikumus eh, un tāpat eh, norādu, ka ir apdraudēta dzimuma līdztiesība, sieviešu tiesības tiek apdraudētas, bet mēs nedrīkstam to pieļaut. Mēs turpināsim cīnīties, lai mēs aizstāvētu savas intereses kā sievietes. Paldies! Paldies! Un tagad FDD grupas vārdā deputāte Laura Ferrārā. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, eh, paldies komisijas vicepriekšsēdētāji. Spānijas premjerkungs šodien tās ir pirmās debates ar Spāniju, ko mēs organizējam Eiropas parlamentā pēdējā laikā laikā, kad eh, mēs eh, saskaramies ar nopietnām grūtībām. Un šobrīd mēs meklējam un uzdodam vienmēr tos pašus jautājumus. Politikas, politikas tiek īstenotas nepareizi un eh, tāpat risinājumi netiek piedāvāti pareizi. Vēl vakar komisijas priekšsēdētājs atzina, ka stingrās taupības politikas ir bijušas skaitīgas E, pastāv teiciens labāk vēlāk e, kā nekad, bet tas nebūtu īsti vietā šobrīd. Ir termiņi nokavēti, mēs esam demontējuši strādājošo e, aizsargāšanas sistēmas maz nodrošināto aizsargāšanas sistēmas. Mēs runājam par sociālo taisnīgumu, par cilvēku cieņu, par nabadzības drāmu, par sociālo atstumtību, bet tās ir situācijas, kas ir pazīstamas miljoniem eiropiešu. Es to nesaku tāpēc, ka mēs tik dēvēt par populistiem, bet vienkārši tāpēc, ka mēs sekojam realitātei. Junkers un citi komisijas locekļi vēl strādās dažus mēnešus taču nākošās vēlēšanās e, panāks patiesus izmaiņas šeit e, parlamentā. Es gribu nosaukt dažus piemērus kļūdainām politikām. Migrācijas politika. Tas ir fiasko. Eiropas Savienības politikām nav kopējas nostājas par taisnīgu sadalījumu, par atbildībām, nav solidaritātes starp dalību valstīm, un tas viss ir novedis pie patvērumu sistēmas reformas. Lai gan līguma attiecīgos pantos šie jautājumi ir atrunāti. Tāpat arī galveno nastu migrācijas plūsmu pārvaldīšana ir jāuzņemas robežu dalību valstīm. Tālāk runājot par sociālajiem un ekonomiskajiem izmaksām šajā sakarā ir jārunā pār 40 miljonu eiro zaudējumiem katru gadu. To es nosaucu, vēlos nosaukt divus piemērus. Spānija un Itālija ir divas vidusjūras valstis, kurām būtu jāpārvalda migrācijas plūsmas. Jūsu valsts un mana valsts ir piemērs diviem atšķirīgiem politiskiem spēkiem, tomēr mūsu valstīm ir jāsadarbojas, lai vērstos pret stingro taupību, lai meklētu risinājumus migrācijas krīzē, un šeit ir aktīvi jāstrādā visai Eiropas Savienībai. Dārgie kolēģi, tāpat es domāju, ka mums ir jādomā par citiem vēstījumiem mūsu pilsoņiem, kur sagaida no mums konkrētus vēstījumus. Piemēram, konkrēti pasākumi cīņā pret izšķiešanu un izšķērdēšanu. Sāksim paši ar sevi, sāksim ar parlamentu, kam ir trīs pilnīgi nedrīgas eh, darba eh, vietas. Eh, pārbraucienu Strasbūru vien izmaksā 1 miljardu eiro gadā Nu. parlamenta mītnes Strasbūrā tiek izmantota 48 dienas gadā, kā attaisnot šo izšķērdēšanu mūsu līdzpilsoņu acīs. Mēs eh, prasām izbeigt šo izšķērdēšanu, un tas nav aizskārums demokrātijai. Tā demokrātija nav privilēģija. Dārgie kolēģi, no vienas puses ir skaitļi, no otras puses ir stingrā taupība, un otrā pusē stāv mūsu pilsoņi, kuri pieprasa no mums izmaiņas. Es domāju, ka pilsoņiem ir jābūt eh, mūsu lēmumu un politiku centrā. Pilsoņu tiesībām ir jābūt mūsu uzmanības centrā, un tās nedrīkst upurēt atsevišķu grupējumu un elites finanšu interesēm. Paldies! ENF grupas vārdā deputāts Bēja. Premjerkungs, pirms nepilna gada jūs pilnīgi nejauši nonācāt Spānijas vadībā, pateicoties skandālam, kas satricināja Marionu Rahoju. Jūsu nonākšana amatā bija brīnums Spānijas sociālistiem, kuriem ir tikai 80 vietas parlamentā, bet katastrofāla Spāņiem, kuri šodien cieši no jūsu politikas. Jūsu pirmais politiskais žests bija uzņemt akvārijus vācu franču NVO kuģi, kura pamat darbība ir atbalsts nelegālai imigrācijai vidusjūrā. Mafiozie grupējumi plaukst un zeļ no cilvēku tirzniecības un izmanto eiropiešu naivumu, un viņiem ir izdevies gūt pamatīgu peļņu no savas darbības. Makrons un Merķele sajūsmā par jūsu at negaidīto atbalstu migrāci savai migrācijas politikai, apsveicu jūs šajā sakarā. Pagājušā gada vasarā divas reizes jūs uzņēmāt Vācijas kancleri, otro reizi no tām savā Andalūzijas vasaras eh, rezidencē. Bez konsultācijām ar spāņiem jūs noslēdzat vienošanos ar kancleri kura vēlējās atbrīvoties no migrantu pārpalikuma pēc robežu atvēršanas 15. gadā. Un savā lielajā centībā jūs pat nepamanījāt, ka nodēvējāt Maroku par neattīstītu valsti un runājāt par nevienlīdzību bezdibeni. Jūsu priekšteči tomēr noslēdza vairākus līgumus ar šo stabilo un plaukstošo Magrebu valsti taiskaitā nelegālo imigrantu atpakaļ uzņemšanas nolīgumu bet pēc labās gribas parādīšanas um, uzņemšanai nelegāliem imigrantiem tie steidzās lielā skaitā pie jūsu robežām, un mēs esam vērojuši haotiskās migrantu cīņas Siltā un Melījā. Jūs esat pakļauts Berlīne, jūs arī esat pakļauts Briselē. 2011. gadā vasarā un pēc jūsu ieteikuma Socialistu partija eh, nolēma atbalstīt nopietnu grozījumu Spānijas konstitūcijā, un kopš tā laika ikvienai valdībai ir pienākums ievērot Eiropas komisijas norādes budžeta sakarā. Bet Spānijas tauta sāk mosties. Kopš decembra sākuma viena no partijām, pret ko jūs izturējāties nevi, ne, ne, ar nevērību, ir guvusi vēsturiskus panākumus Andalūzijā. Šeit, šeit runāju par partiju Vox, kur gūs panākumus Andalūzijā pēc 40 gadu sociālistu valdīšanas. 2018. gadā jūsu dēļ migrantu pieplūde ir pieaugusi par 129% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Savukārt Mateo Salvīni pārvaldītajā Itālijā nelegālā imigrācija ir kritusies par 95%, jo Itāļi vairs necieš to, ka tiek mīdīti kājām viņu likumē. Un turklāt patiesā mafija, pret kuru cīnās Mateo Salvīni, izmanto cilvēku postu šajā cilvēku kontrabandā. Laikraksts Guardian norādīja nesen, ka cilvēku tirzniecība ir ienesīgāka nekā narkotiku tirzniecība. Turklāt multinacionāli uzņēmumi apsveic lētā darba spēka ierašanos premjerkungs. Uh, Migrācijas problēma atrisināšana ir tikai politiskas gribas jautājums, jo Spānijas gvardijas civilvīri ir tikpat kompetenti kā viņu itāļu kolēģi, bet tā vietā jūs pirms Ziemassvētkiem paziņojāt par īpašu fondu izveidošanu migrantu integrācijai. Es paredzu, ka Spāņi vairāk pārāk ilgi necietīs jūsu bezatbildību. Parola, Nākošais runātais deputāts Viesdovskis, pie grupām nepiedarošs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 Ah, tiešām apsveicu Spāniju ah, ah, ar visiem izdarītajiem centieniem pēdējos gados. Apsveicu jūs arī ar 40 gadu demokrātijas jubilejas nu, atzīmēšanu. Un tas, ko teica Ferhofstata kungs par federālismu. Uh, Es atbalstu Eiropu, bet uzskatu, ka mums ir jābūt pragmatiskiem savā pieejā, ir jārespektē dalībvalstu neatkarība, ir jātālinās no centrālisma. Man šīs lietas varbūt trūka jūsu uzrunā. Jāsaka, arī šī ideja par solidaritāti ir precīzāk jāizvērš. Uh, Solidaritāte nozīmē sniegt palīdzīgu roku cilvēkiem, kuri ir nonākuši neveiksmīgā situācijā. Bet solidaritāte nenozīmē to, ka mums tagad vajadzētu maksāt citu parādus. Ir Mm, mēs tagad saskaramies lielām finansiālām problēmām, un tās gulstas uz citu dalību valstu pleciem. Es ceru, ka Spānija paliks par ļoti pragmatisku sarunu biedru, domājot par realistisku pieeju turpmākajā darbā pie Eiropas nākotnes. Paldies! Señor presidente del Gobierno de España, tiene la palabra para contestar a la. Un tagad Spānijas premjerkungs vārds jums, lai jūs varētu sniegt atbildes uz pirmajiem izskanējušajiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem runātājiem un paldies par dalību šajās debatēs eh, un izrādīto interesi. Es vēlētos atbildēt personā, eh, politisko grupu pārstāvjiem atbildēt kopā un nevis katram atsevišķi, jo pretējā gadījumā mēs, um, manas atbildes aizņemtu pārāk laiku. Centrālais temats sarunā ir, kā pasargāt Eiropu, lai tā varētu mūs pasargāt. Šīs, šim tematam es pieskāros jau, eh, mēs pieskārāmies eh, jautājumos no visām parlamenta grupām, neraugoties uz dažādām politiskām niansēm un domstarpībām. Es eh, norādu, ka Ir ļoti labi, ka norādījāt uz Spānijas tautas partijas dēvumu, bet jānorāda, ka migrācija neiesākās ar uh, sociālistu partijas atrašanos pie varas. Tā um, pastāvēja jau pirms tam. Un Spānijā mēs veidojam migrācijas politiku, kur līdz tam nepastāvēja. Un arī jums un citiem kolēģiem gribu norādīt, ka vienmēr mums ir bijis eh, bijusi doma apziņa, ka migrācijas izaicinājums pieprasa no visām valstīm ieņemt kopēju nostāju. Tāpēc arī mēs uzņēmām akvārijus e, kuģi. Pirmais ir e, atbildība, otrais ir solidaritāte. Spānijā mēs veidojam ārējo politikā jau to norādīja komisijas vicepriekšsēdētājs. Mums ir jāizmanto ekonomiskie e, resursi eh, aizstāvēt eh, divpusējo sadarbību ar migrācijas izcelsmes un tranzītu valstī. Mums ir uzsākt dialogu ar Maroku, ar Mauritāniju, ne tikai Spānijas interesēs, bet visas Eiropas interesēs. Un, lai būtu lielāka skaidrība, Spānija jau ilgi ir atpakaļ uzņemšanas politika ar Maroku, ar Mauritāniju un ar daudzām citām Sahel valstīm. Pirms kādu laiku es apmeklēju Malī, kurā mēs Eh, runājām par brīvprātīgas atgriešanās politiku tiem malī pilsoņiem, kuri dzīvo Spānijā šobrīd. Tāpēc mēs veicinām atgriešanās politiku no Spānijas valdības puses un arī mēs stiprinām mūsu robežu politiku. Viens no aspektiem arī ir integ eh, stiprināt integrācijas politiku visiem tiem migrantiem, kuri atrodas mūsu kontinentā. Un tāpēc šajā sakarā jums ziņoja, ka Spānijas valdība atbalsta Eiropas kopīgās patvērums sistēmas eh, reformēšanu. Un es vēlētos, lai to nepaveic minoritāras partijas, bet lai pie tā strādā partijas, kuras pārstāv lielās, lielos grupējumus tādus kā tā skaitā tautas partija. Tāpēc runājot un atsaucoties vienmēr uz um, labajiem ekstrēmistiem. Tas, kas man ievieš bažas, ir, kā labie ekstrēmisti nosaka diskursu, tā skaitā partijās, kuras ir, ir bijušas līdz šim ļoti proeiropeiskas. Este, este gobierno... Šī valdība un Verhofstādkungs, es atzīstu jūsu oratoru mākslu E, šī valdība apstiprina daudz gadu finanšu schēmu. Mēs to aizstāvēsim arī Eiro, Eiropadomē, e, tā, bet e, to pašu darīja iepriekšējā valdība, Mariano Rahoja valdība. Tas bija jādara pirms vēlēšanām. Mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi būtiski pamatpolitikām Spānijā, kā lauksaimniecības politika, kohēzijas politika un arī citi svarīgi jautājumi, kā migrācija un, un inovācija un citi jautājumi. Tāpēc mēs eh, visdrīzāk apstiprināsim mūsu budžetu aprīlī. Tieši tāpat kā iepriekš tie tika prezentēti aprīlī, ar to es vēlos teikt, ka mēs nekavēsim, bet mēs drīzāk apsteigsim iepriekšējo valdību darbu, un es domāju arī, ka rezultāts būs labs eh, gan sociālajā jomā, gan tajās daļās, kas attiec uz pārdalīšanu, gan arī uz e, fiskālo taisnīgumu, gan e, līdzekļiem e, inovācijām, gan attiecībā uz finanšu transakciju nodokli, jautājumi, kas tiek skat, skatīti gan Eiropas līmenī, gan arī valsts līmenī Spānijā. Tagad es pieskaršos eh, Katalonijas jautājumiem, kas izskanēja vairākos jautājumos, tā izskaitās kā Kēlers jautājumam. Katalonija kopš 2014. gada ir noturējusi piecus balsojumus attiecībā uz trim eh, vēlēšanu uh, procesiem un ir notikuši divi referendumi pretrunā ar Spānijas konstitūciju. Kādi bija rezultāti šiem balsojumiem? 48% eh, Spāni, eh, Katalonijas iedzīvotāju atbalstīja eh, pro, neatkarīgu organizāciju ievietošanu. Tāpēc neatkarībai ka, Katalonijā nav sociālā vairākuma. Tiem ir parlamentārs vairākums, pateicoties vēlēšanu likumam, bet nevis iedzīvotāju vairākums. Tāpat neatkarībai līdz ar to nav iedzīvotāju vairākuma atbalsta un nevar atbalstīt tādu politisko projektu, ko neatbalsta vairākums, bet kurš jau pastāv kopš 2014. gada. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, ir skaidrs, ka Eiropā un ne tikai Katalonijā, piemēram, ja pievērsīsimies Vācijai, Bavārijai vai Itālijai, Venecijai vai Francijai, Korsikai, pastāv teritoriālas spriedzes jautājumi, pastāv teritoriālas sadrumstalošanas un fragmentēšanas kustības, bet kāda ir atšķirība starp notikumiem Katalonijā, Veneto un Bavārijā? kad atsevišķi politiskie formējumi aizstāvēja attiecīgās teritorijas ne, neatkarību. Tad, kad izteicās e, konstitucionālā tiesa, piemēram, Itālijā vai Vācijā, Veneto vai Bavārijas gadījumā, tad arī attiecīgās darbības tika Eh, pabeigtas. Savukārt Spānijā tā nenotika, nenotika, bet Katalonija vienpusīgi turpināja savas darbības. Tāpēc problēma netika noslāpēta no eh, neatkarības spēku puses un netika ņemta vērā konstitūcija ne reģionālā, ne valsts. Tāpat kopš 2010. gada Katalonija ir ar savu reģionālo konstitūciju, kuru, par kuru pilnībā nenobalsoja Katalonijas sabiedrība. Tāpēc tas rada problēmu, un arī Spānijas valdība apzinās. Tāpat jau ilgus gadus ir skaidrs, ka opozīcijas partijas izmanto Katalonijas jautājumu, lai oponētu Spānijas sociālistu valdībai. Un savukārt eh, pieprasa lojalitāti no sociālistu partij, partijas. Mēs būsim lojāli bet lojāla valstī Spānija ir liela valsts ar augstu decentralizācijas līmeni ekonomikā, sociālajā, kultūras ziņā, valodu atzīšanā. Uh, izglītības ziņā bērniem, kuri mācās autonomajās, eh, autonomajos apgabalos un eh, ir norādes, ka Spānija ir otrā visvairāk decentralizētā valsts pasaulē, tāpēc pirmkārt ir, kā, ir skaidrs, ka ar eh, Katalonijas neatkarīgajiem spēkiem ir eh, jāuztur dialogs. Savukārt Spānijas valdībai ir jāuztur valdība starp abām dimensijām par un pret neatkarību, kuras pastāv Katalonijā. Un es varu garantēt arī to, ka Spānijas valdība, atšķirībā no agrākiem laikiem, ir apņēmusies caur dialogu un respektējot konstitūciju atrisināt autonomijas jautājumu. Bet pirmkārt ir jāatzīst, ka neatkarīgajiem nav vairākuma, un otrkārt ir jārunā ar Katalonijas. Uh, iedzīvotāju vairākumu, kuri vēlas izkļūt no šī abortā loka. Tāpēc, īsiem vārdiem sakot, Katalonijas problēma nav neatkarība, bet gan kopā dzīvošana. Finalmente. Un visbeidzot, Weberkungs, jūs atsaucāties uz neusticības balsojumu. Tas notika Andalūzijā starp liberāļu grupu un Nacionālās frontes. pārstāvjiem, un mēs vērojam to, ka Andalūzijas notikumi ir tādi, ka tika pārkāpta robeža, kāda pastāv Eiropā, un mēs redzam, ka nevar nonākt koalīcija ar ekstrēmu labējiem nekur Eiropā. Tāpēc, deputā, godējumi deputāti, Spānijas valdības apņemšanās ir stiprināt Eiropu. Šeit izskan mūsu piedāvājuma attiecībā gan uz dzimumu vienlīdzību, pret um, maznodrošinātību darbā, pret bērnu nodarbinātību. Eh, un pie tā visa mēs strādāsim ar Eiropas atbalstu, lai it īpaši varētu eh, pasargāt vismazāk aizsargātos un nodrošinātos. Verhofstāt kungs, arī vēlos jums teikt, jūs daudz ilgāk nekā es strādājat Eiropas parlamentā, nekā es. Uh, Spānijas valdībā, tāpēc mūsu pieredzes nav eh, salīdzināmas. Bet es gribētu, lai mēs salīdzinātu atsevišķus aspektus ātrumu ziņā un lēmumu pieņemšanu ziņā Eiropā ar politikā un arī to, ka, ko mēs esam vienmēr aizstāvējuši mūsu vērtības. Atsevišķos jautājumos iespējams būs jāparedz grozījumi līgumos, bet eh, pie citiem jautājumiem, pie kuriem strādā mūsu ārlietu ministrs Žozefs Borels, mēs varam izmantot mūsu eh, kontinenta globālu raksturu nostāju ārpolitikas jautājumos. Paldies par uzmanību visiem! Un tagad pārējām atkal pie brīvā mikrofona procedūras. Es lūdzu jūs respektēt atvēlēto runas laiku, jo eh, labāk jūs to ievērosiet, jo vairāk deputātu varēs izteikties. Nākošais runātājs ir Estebans Gonzales Pons. Eh, premjerkungs, mēs dzīvojam falšo ziņu laikmetā un arī falšo pārliecību laikmetā. Nevar eh, apgalvot, ka es nekad uh, eh, neslēgšu uh, eh, aliansi ar uh, ekstrēmistiem, kad tie atrodas valdībā no ekstrēmi kreisajiem, un arī, ka tiek apgalvots, ka budžetu varēs apstiprināt tikai ar šo personu līdz balsojumu. Tā, to es dzirdēju jūsu pirmajā runā. Jūs eh, runājāt daudz par globalizāciju, bet jūs izrādījāties nespējīgs aizstāvēt eh, Spānijas. Eh, Spānijas intereses. Jūs sacījāt par Kataloniju, ka šeit ir runa nevis par niec karību, bet uh, bet kopā dzīvošanu tādu, kāda Spānijas augstākā tiesa ir uzstāvusi procesu par vēršanos pret mūsu valsts tiesiskumu. Es runāju kā Spānijas e, pilsonis. Šeit mēs aizstāvējām un Spānijā Spānijas vienotību, bet, lai to darītu ar pārliecību, šeit ir un ne tikai par darba vietas jautājumu, ja tā ir, e, šeit ir jautājums par pārliecību. Jums ir jābūt e, pārliecībai par mūsu valsts vienu, e, vienotību. Un, e, pašreizajā situācija man ir ļoti sāpīga, bet es šīs sāpes spēju izturēt. Nākošais runātājs deputāti Garsie Peresa, premjerkungs. Šis ir visai delikāts brīdis Eiropai. Un uzklausīts jūsu runu ar stingru apņemšanos atbalstam Eiropas vērtībām ir jauna elpa lietām, lai mēs varētu ticēt tam, ka risinājums mums ir vairāk un labāks Eiropas. Un es nespēju turēties pretī vilinājumam. Ehm, atbalstīt jūsu projektu, bet arī mums ir jārunā par to, kā mēs spēsim atrisināt cilvēku problēmas, vairāk sociālā taisnīguma, vairāk līdzsvara, e, izvairīties no līdzsvara trīkuma, veicināt vienlīdzīgu Eiropas sievietēm un vīriešiem. Uh, spēt skaidri teikt cilvēkiem, ka Eiropa var būt risinājums viņu problēmām. Tā e, ir sociāla demokrātijas un pro-eiropeistu apņemšanās, un mums ir jāveido vairāk un labāku Eiropu, Eiropu, kura skatās uz priekšu un spēj e, turēt augstu Eiropas projektu. Paldies jums par darbu! aizstāvot pamatvērtības Eiropas projektam. Honorevole Starbati. Nākošais runātājs - deputāts Starbati. Der große Sozialdemokrat Ferdinand Lassalle hat gesagt, kāds no lielajiem sociāldemokrātiem ir teicis, ka politika sākas ar realitātes ņemšanu vērā Vakar mēs svinējām eiro jubileju, un es dzirdēju vairāk visādus izteikumus, kam nav nekādas uh, saistības ar realitāti. Tā bija tikai tāda vēlmju paušana. Premjerministra kungs, jūs vēlties sociālu Eiropu. Un galvenokārt tad ir jārunā par tādu Eiropu, kas radīs darba vietas un nodarbinātību cilvēkiem un sniegs skatu nākotnē jauniešiem. Un mums ir jāuzdod sev jautājums, kādēļ Eirozona ir pasaules vislēnākā augošais reģions, kādēļ tas tā ir. Uh, Mums ir dažādas programmas, par ko mēs esam tik daudzsološi izteikušies, bet tagad tiek runāts, ka mums ir vajadzīgas privātas investīcijas. Šīs privātās investīcijas ir vajadzīgas tādēļ, jo pastāv atšķirības Eiropā, un tas ir dēļ eirozonas. Uh, Mēs redzam, kāda ir situācija ir Airāpa, Vācijā, mēs redzam, kāda situācija ir citās valstīs salīdzinot ar Vāciju, kur cilvēki strādā par zamākām algām, un tā nav nekāda Eiropas solidaritāte. Nākamais runātājs. Deputāts Nārts, paldies priekšsēdētāji. Premjerkungs, mēs saskaramies ar pieaugušiem draudiem no separatistiem un eh, populistiem, bet nav pietiekami tos nosodīt. Mums ir jādomā par paradigmas maiņu, par radikālām re, eh, atbildēm par demokrātijas pamatu stiprināšanu, bet šobrīd mums ir vairāk doktrīnu nekā risinājumu un vairāk politiķu nekā politikas. Sa eh, Sančers kungs, mēs nevaram iet ne ar populistiem, ar ekstrēmistiem, labējiem vai kreisiem, kuri vēlas vājināt vai graut Eiropu. Mums ir jāmeklē tie, kuri veido un kuri vēlas turpināt veidot un aizstāvēt Eiropu. Tāpat vēlos atgādināt tiem, kuri domā, ka Katalonija ir katalāņu, katalāņu problēma. Kata eh, Part, eh, Katalonijas pirmā partija tic Spānijai, un tās vārds ir nevis separātisti, bet Ciudadanos pilsoņi. Nevajag izmantot dažādus sektorus nozarisku pieju, bet rīkosimies solidāri un kopā. Sančesa kungs, rīkosimies Eiropai un Spānijai. Nākošais runātājs deputāts Bovē. Spānijas valdības vadītāja kungs 5. novembrī Es devos apmeklēt bijušos Eiropas parlamenta kolēģus, kuri šobrīd atrodas apcietinājumā Spānijas cietumos. Vai šodien var iedomāties, ka cilvēki, kuri tik ievēlēti Eiropas līmenī, pēc tam Katalonijā ievēlēti vēlāk nonāk cietumā savu politisko ideju dēļ? Eiropas parlamentā vairāk kārtīgi mēs esam nosodījuši neliberālās Orbāna politikas, nosodījuši Polijas neliberālo politiku. Mēs esam apsūdzējuši aizskārumus tiesiskumam, kuri šodien notiek citās Eiropas valstīs. Un Vai Spānija šajā eh, gadījumā dēļ savas konstitūcijas un Katalonijas politikas dēļ pievienosies šo valstu lokam? Man tas būtu ļoti žēl. Es uzklausīju jūsu uzstāšanos, bet kā ir iespējams šodien, ka cilvēki, deputāti, reģionālās valdības pārstāvi un asociācija vadītāji atrodas cietumā. Es sadzirdēju jūs aicinājums dialogu, es to atbalstu, bet mēs nevaram īstenot dialogu ar cilvēkiem, kur atrodas cietumā. Šie cilvēki ir jāatbrīvo, un pēc tam mēs varēsim diskutēt. Un Nekad neviens no šiem cilvēkiem nav atteicies no savām atbildībām, pat e, tiesas priekšā, pat ja tie nepiekrīt tiesas lēmumiem. Atbrīvojiet šos cilvēkus un jūs apliecināsiet savu demokrātiskumu. Atgādinu, ka ir jārespektē dehanta sistēma. Ja jūs runājat divas minūtes, tad viens no jūsu grupas deputātiem zaudē savu runas laiku. Es par to jūs informēju, tas ir noteikums, kas ir jārespektē. Urbans Krespokungs, Sančes kungs. Jūsu valdība iesāk ar to, ka uzņēma kuģi akvārijus un sešus mēnešus vēlāk beidz ar to, ka bloķēja Open Arms Barcelonā. Protams, par prieku tādiem fašistiem kā Salvīnī. Jūs solījāt atcelt ierobežojošo likumu, bet tas turpina darboties. Jūs solījāt atcelt darba reformu, bet šobrīd stāvoklis ir tāds, ka pelnoši uzņēmumi kā Alkoa atbrīvo no darba simtiem strādājošo. Jūs solījāt nodokli bankām, bet tāds nav izveidots. Jūs solījāt sakārtot īres maksu burbuli, kuras dēļ tūkstošiem cilvēku atrodas eh, bez eh, nonāk eh, uz ielas, bet nekas nav darīts. Tāpat eh, Sančesa kungs, ja sociālisti vēlas eh, īstenot savu politiku un nevis kļūt par neoliberāļu līdzinātājiem, ir nepieciešams eh, veikt pagriezienu pa 180 grādiem attiecībā uz konsolidāciju politiku, kur kalpo elitēm. Ir pilnīgi steidzam jārīkojas, Sančes kungs, mums laika vairs nav, ir jārīkojas vēlreiz uzsveru. Honorevole Darmouth. I'm going to speak in support of what Atbalstīšu Bovē kunga teikto, saka Dārtmuts kungs par katalāņu eh, ieslodzītajiem, kas ir jau gadiem aizturēti pirms tiesas aizturējuma, aizturēšanas vietās. Viņi ir politiskie ieslodzītie, bet Eiropas komisija nedara neko, padome nedara neko. Uh, un parlaments kā institūcija neko nav pateikusi, un pat Ferhofstata kungs klusē. Eiropas vērtības, par kurām visu laiku dzirdam, tiek apspiestas, un rodas jautājums, kāpēc. Un tāds ļoti ticams iemesls tam ir tāds, ka Spānijas valdība atbalsta Eiropas projektu, un kaut, kāpē, kaut kādā veidā tādēļ tad ir pieņemams, ka Spānijā ir politiskie ieslodzītie šī divkosība ir ļoti grūti saprotama, un es gribētu aicināt jūs palūkoties spogulī un uzsākt kampaņas, lai atbrīvotu šos politieslodzītos. Epidējas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, premjerministra kungs. Man jums ir daži jautājumi. Kādus praktiskus pasākumus jūs izvērsīsiet, lai jūsu valsts Spānija, Itālija un Grieķija vairs nebūtu valstis, kurās uh, iesprūsta bēgļi? Jūs teicāt, ka atbalstat Eiropas armijas izveidi, bet uh, lai attaisnotu Eiropas militārās kapacitātes palielināšanu, un to pamatotu ir jābūt kaut kādam Eiropas ienaidniekam. Vai varat pateikt, kurš tad ir mūsu ienaidnieks un kuras valstis ir apdraudētas? Un cik es zinu, tad vienīgās valstis, kurām ir šāds ārējais apdraudējums, ir Grieķija un Kipra, kuras apdraud Turcija. Vai Tā, jūs pieminējāt Eiropu bez robežām, vai tā ir tāda Eiropa, a, par ko sapņojat, tā ir mūsu nākotne, vai uzskatāt, ka Eiropā vajadzētu kļūt par pasaules policistu? Jūs teicāt, ka mums ir jāatsakās no vienbalsīguma principa, bet tas varētu novest pie tā, ka jo īpaši mazās valstis zaudētu savu ietekmi. Uh, Vai varat iedomāties, kāda būs situācija, ja valstis būs mazākumā un nespēs aizstāvēt savas intereses? Uh, Lāngas kundze, uh, Paldies, paldies premjerministra kungam par ļoti konstruktīvo uzrunu. Ir skaidrs, ka Spānija ir uzticams Eiropas partneris un arī Eiropa ir gatava būt Spānijai par uzticamu partneri. Jā, mēs gatavam turpināt jauniešu garantiju, kohēzijas politiku un tā tālāk, bet runāsim skaidri atbildību par sociālu Eiropu sākas mājās. Tādēļ aicinājums. Uh, izmantot Eiropas nodarbinātības schēmu, lai izvairītos no saviem mājas darbiem, ir tāda ļoti bīstama izteikš, tāds bīstams izteikšanās veids. Spānija ir nonākusi jau labākā ekonomiskā situācijā pateicoties iepriekšējo valdību darbam. Turpināsim šo darbu, neapdraudēsim jauniešu nākotni ar nesamērīgu parādu slogu. Sociālā atbildība un solidaritāte iet roku rokā, un uz šī pamata esmu gatava turpināt darbu ar Spāniju. Paldies! Nākošais runātais deputāts Lopes Isturis Sančes kungs. Šobrīd mēs tiekamies šeit runājot par Eiropas nākotni, un man nebija skaidrs, kāpēc. E, Eh, jūsu runas noslēgums izvērtās par aicinājumu vēlēšanu atbalstam Eh, sociālistu grupai. Tāpat arī eh, nav, nav izskaidrs, vai ar to pašu enerģiju, ar kuru jūs apsūdzat eh, pagātnes diktatorus, jūs apsūdzēsiet esošos diktatorus Venecuēlā un Kubā, vai jūs pieprasīsiet sankcijas Kubas un, reži, Kubas un Venecuēlas režīmiem, vai arī turpināsiet klusēt. Jūs runājat par Eiropas demokrātiju, ko jūs respektējat. Pierādiet to. Nos nosodot to Eiropas, eh, Eiropadomā un nevis atbalstot Maduro un Castro uh, diktatoriskos režīmus, lai tiek atbrīvoti politisko uh, ieslodzītie. Tādi ir gan Kubā, gan Venecuēlā. Pasakiet to padomē, pierādiet, ka esat Eiropeisks Eiropietis. Paldies! Honorevole Blanko Lopes. Nākošais runātājs deputāts Blanko Lopes. Mucha, mucha gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Gonzāles Ponsukungs, būt patriotam nenozīmē kliegt vivai Spaņa, bet gan atbalstīt Eiropas un konstitucionālās vērtības. Un nevis rīkoties tā kā jūs. Jūs vēlaties pierādīt, ka esat patriots Mēs, sociālisti, vienmēr esam atbalstījuši to, tād, ka e, Spānija tika apdraudēta, un e, mēs lūdzām jūs atbalstu, nākt palīgā. Jūs saucāt, ka Spānija tiek grauta, un, bet šī valdība saņēma tādu Spāniju, kas bija vairāk sagrauta niekad ar vairāk neatkarīgo uh, piekritēju nekā jebkad ar uh, šo mantojumu, mums ir jāseko tam, lai mēs varētu e, veicināt kopā dzīvošanas iespējas un pie tā strādā esošā Spānijas valdība. Nākošais runātais deputāte Tomašiča. Poštovani premjeru, hvala vam. Paldies priekšsēdētājiem. Premjerministra kungs, paldies par e, jūsu ieguldījumu šajā diskusijā. Kopš Brexita referenduma Eiropa ir koncentrējusies uz tālākās politiskās integrācijas procesu, un prezidenta Trumpa ievē, ievēlēšana tikai vēl vairāk ievirzīja mūs šajā gultnē. Tādēļ esmu ļoti priecīga dzirdēt, ka jūs pieminējāt vairākus izaicinājumus, kas nav saistīti ar politisko integrāciju, piemēram, nodarbinātības tiesības, politiskās iestādes, kas ir sociālās Eiropas jautājumi. Eiropai ir jāpaliek par līderi nodarbinātības tiesību jomā, bet ja vēlamies saglabāt savu globālo, globālo konkurenci, mēs nedrīkstam ieviest pārlieku augstus nodokļus un pārāk striktu regulējumu. Mēs a, esam jaunas recesijas priekšvakarā, un tādēļ ir jādomā par a, valstu izdevumiem Spānijas ilgtermiņa panākumi ar eh, defi, kas Spānijas ilgtermiņa deficīts varētu būt tālāks izaicinājums Eiropas nākotnē. Presidente. Deputāte Bilau Barandīkā. Premjerkungs, pilsoņi cer, ka tiks respektēta daudzveidība, ka tiks uh, strādāts pie valsts vienotības, un šeit es atsaucos uz, pa, uz Basku partijas uzsakumiem no 30. gadiem. Mēs dzīvojam valstī, kas saskars ar četriem izaicinājumiem - stiprināt sociālo aizsardzību, e, atbalstīt pievienotās vērtības e, programmas ad, un atbalstīt kopā dzīvošanas un integrācijas jautājumus. Un šajā stāvoklī mums ir jādomā pār labākiem risinājumiem nekā 30 sekundžu video klipi televīzijā. Mums ir jāicina uz kopā dzīvošanu. Nekas nav neiespējami, bet tikai ar likuma palīdzību arī nav iespējami. Jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu, ja atbalstāt uh, humanismu, eiropeismu, ja jūs vēlaties nākt ar kopā dzīvošanas un risinājumu programmu. Paldies, nākošais runātājs Marcelesī. Paldies, priekšsēdētājs Ačeskungs, mēs apsveicam jūsu virzību ar Eiropas projektiem Spānijā, bet mēs aicinām veidot jūs sociālāku un ekoloģiskāku ceļu tirgu un naida Eiropai pretī ir cita Eiropa solidāra, ilgtspējīga, kura prasa vairāk ambīciju. Un vairāk ambīciju nozīmē rīkoties uh, drošāk humanismā. Sančes kungs ir jāceļ ierobežošanas likumi. Tas eh, ir jādod iespēja kuģiem kā Open Arms eh, turpināt glābt dzīvības vidusjūrā, ir jādomā pār taisnīgiem risinājumiem. Eh, mēs apsveicam jūsu atbalstu Parīzes līgumam, jūsu atbalstu tīriem enerģijām, uh, Un šie jautājumi ir jūsu rokās, aplieciniet savu labo gribu. Paldies, nākošais runātais deputāts Komi. Komi. Okay. Buongiorno, presidente. Benvenuto al parlamento. Premjerministra kungs priecājos redzēt Eiropas parlamentā. Jūs daudz runājat par sievietēm, par sieviešu tiesībām, par vardarbību pret sievietēm. Es ceru, ka nākamreiz jūs būsiet pie mums arī ar kādām uh, Eh, kolēģiem sievietēm, jo šķiet, ka jūsu delegācijā tagad ir tikai vīrieši. Bet nu, ne par to. Es ceru, ka no vārdiem izrietēs arī konkrētas darbības. Uz to es patiešām ceru. Itālijai un Spānijai vienmēr ir bijušas labas attiecības. Uh, arī tādos jautājumos kā migrācija, esam gari un plaši par to runājuši, un es uh, ceru, ka uh, šādas attiecības turpināsies arī nākotnē. Un, um, runājot par šo Dublinas reformu, jāsaka, ka šķiet esam aizmirsti. Eiropas Savienības padomu balsoja par Dublinas reformu un par uh, nelegālo migrantu atpakaļ atgriešanu, bet tagad ir ļoti svarīgi, lai ministri un premjerministri panāktu pilnīgu vienošanos. Ja runājam par vardarbību pret sievietēm, piekrītam, ka ir jārīkojās, ir ļoti svarīgi, lai būtu atbilstošas politikas, lai mēs spētu garantēt to, ka sievietes spētu pilntiesīgi piedalīties darba tirgu, viņas nedrīkst eh, tikt piesaistītas mājām. Paldies, Fārbera kungs! Ja, dank, Herr Paldies, eh, premjerministra. Eh, gribētu aicināt, tad, kad jūs salīdzināt Bavāriju ar Kataloniju, pārbaudiet savus faktus. Bavārijā bija tikai eh, tāda kreis, galēji kreiso organizēta neatkarības kustība pirms simts gadiem. Toreiz pat Vācija pat īsti nepastāvēja, un te ir liela atšķirība starp Kataloniju. Lūdzu, tādēļ nesalīdziniet šīs divas lietas. Otrakārt, Jūs runājāt par to, ko vajadzētu darīt Eiropas līmenī, bet es labprāt dzirdētu, ko darīs jūsu valdība. Mēs nevaram atsaukties tikai uz Eiropas nodarbinātības instrumentu. Un tad piespiest valdības, kas, ka tiktu īstenoti pasākumi, lai liberalizētu darba tirgu jums pašiem ir jāīsteno savi pasākumi, arī lai radītu jaunas darba vietas jauniem cilvēkiem. Nepietiek tikai ar atsaukšanos uz Eiropas solidaritāti, arī pašiem ir jāīsteno savi pasākumi. Subsidaritāte un solidaritāte ir ļoti cieši saistītas lietas. Paldies! Nār. elnök úr európa jövőjéről vitatkozunk ma amikor. paldies saka molnár kungs. mēs runājam par eiropas nākotni. Eiropas demokrātiskā sistēma saskars ar milzīgiem izaicinājumiem. Eiropa netiek galā ar situāciju, kurā Eh, dalību valsts eh, valdība liedz demokrātiskās tiesības un, ja tā veido nele, neliberālu sistēmu. Tā es, protams, runāju par Ungāriju un premjerministru Orbānu kungu. Viņam labākais draugs ir kļuvis par uh, bagātāko cilvēku valstī. Viņi ir uh, pārmainījuši uh, sabiedriskos mēdījus, uh, tagad tos ir pārpludinājušas viltus ziņas. Uh, parlamenta opozīcijas deputāti tiek eh, fiziski vajāti un nekas netiek darīts, lai pret to cīnītos. Eh, Saujiņi ar cilvēkiem ir kļuvuši neticami bagāti, kamēr simtiem tūkstošu bērnu dzīvo nabadzībā. Korupcijas lietas netiek izmeklētas, kamēr opozīcijas pārstāvi un pilsoniskās sabiedrības eh, locekļi tiek apspiesti. Premjerministra kungs, jūsu valsts piedzīvoja pārmaiņas no diktatūras uz ļoti demokrātisku un cienījamu valsti. Mans jautājums būtu šāds: kas mums Eiropas Savienībā būtu jādara, lai vairs jaunas diktatūras nerastos? Paldos! Ja jūs runāsiet divreiz ilgāk nekā atļautais laiks, tad atņemsiet runāšanas laiku saviem kolēģiem. Nākamais runātājs. Bienvenido, senor Sanchez Op 21. december was ik eh, nog in. Priecājos jūs redzēt, eh, Sančes kungs, saka Demis Makara kungs. Uh, Barcelonā, kad viesojāmies, es vēlējos apciemot četrus kataloņu iesodzītos, kas bija uzsākuši bada streiku. Tā nav man, mana vieta kritizēt politiku vai stratēģiju, bet lieta, ko nevaru pieņemt, ir tas, ka cilvēki nu jau ilgākā gadu ir bijuši ieslodzījumā. Uh, es varu jums teikt, ka neviens nav veicis nekāda veida uh, uh vardarbīgu sacelšanos no šiem cilvēkiem. Uh, nesam, tiek īst, politika tiek īstenota caur uh, uh, ar dialogu palīdzību, nevis ar tiesu palīdzību. Jā, jāatzīst, ka pastāv tāds bīstams nacionālisms, Weberkungs, bet tas nav Katalonijā, tas ir šis neofrankoisms. Un es ceru, ka jūs, premjerministra kungs, spēsiet pārvarēt sevis bailes no uh, labā uh, spārna ekstrēmistiem un ceru, ka atbrīvosiet politiesajos lodzītos. Tremons kungs. Premjerministra Sančez, benvolgut Josep Borrell, ben tornat en aquest parlament. Senjor Sančez, el... Sančez kungs, iepriekšējā Spānijas valdību.